situāciju um, Savienībā savulaik teica, ka ne jau, um, ne jau vislēnākajiem un visnegribīgākajiem mūs ir jāiedvesmo. Paldies! Liels paldies uh, Cerkas kungam! Uh, balsošana par šo ziņojumu notiks rīt 2012. Pāriesim pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski, un šis jautājums attiecas uz garantiju jauniešiem. Tas ir sociāls jautājums. Vispirms došu vārdu šī jautājuma autorei Bērses kundzei. Merci, monsieur le. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godētais komisāra kungs. Eh, jūlija jūs cēlāt gadā šo jauno iniciatīvu par eh, garantiju jauniešiem Un šo iniciatīvu izveidot jums aicināja parlaments un lietas attīstās. Saprotam, ka nākamajā um, sociālo lietu un nodarbinātības ministru padomē 7. un 8. februārī Dublinā Šajā padomas sēdē tiks runāts par šo garantiju jauniešiem iniciatīvu. Šī mutiskā jautājuma un mūsu balsotās rezolūcijas loma ir atbalstīt visu, ko mēs varam darīt šajā jomā, jo mēs uzskatām, ka nodarbinātības situācija kopumā, bet jo īpaši, kas attiec uz jauniešiem Eiropas Savienībā, nav pieņemama ir jādara pilnīgi viss, lai šo situāciju labotu. Tur, kur jau ir uh, gūta pieredze Austrijā, Zviedrijā, Dānijā, bet uh, arī ar šo piepaudžu līgumu Francijā, tā tad ir iespējas rīkoties citādāk. Uh, neuzskatīt jauniešu uh, darba vietas kā citu politiku sēkas. Mums ir jābūt mērtiecīgākiem. Mēs nevaram pieņemt to, ka jaunietis uh, var zaudēt darbu vai arī beigt apmācības procesu un um, tuvāko četru mēnešu ir jāpiedāvā jauna darba vieta, apmācība, prakse, konkrēta darba vieta. Šeit mēs nerunājam par pienākumu radīt darba vietas, bet šeit mēs gribam paredzēt visas iespējas, lai šī paudze netiktu uzskatīta par zaudēto paudzi. Tā, to visu ņemot vērā, jūs arī nesaglējāt ar iniciatīvu un ļaujiet arī dalību valstīm izmantot struktūru fondus un jo īpaši tos fondus, par kuriem mums vēl ir jāvienojas, proti Eiropas sociālais fonds. Mēs saprotam jūsu pieju, mēs arī atbalstām to, ņemot vairāk, ka tā ir realistiska, bet Mēs arī dalību valstīm vēlamies norādīt uz to, ka ja mēs vēlamies finansēt šo garantiju jauniešiem iniciatīvu izmantojot Eiropas eh, sociālo fondu, tad ir jābūt konsekventiem. Proti, ir jāatļauj, lai 25% no pieejamiem fondiem koheizijas politikai arī tiktu paredzēti uh, Eiropas sociālajiem fondam. Mūsuprāt, ir arī jādomā vēl tālāk varbūt lai kompensētu makroekonomiskos eh, problēmas Eiropas Savienībā un lai garantija jauniešiem kļūtu par Eiropas eh, izaicinājumu, tad ir jādomā par eh, Eiropas mehānismiem. Es zinu, ka to, par to visu nevarēs lemt EPSCO padomē februārī, bet uh, Nu, šādi ir piedāvājumi. Mūsu parlaments arī jums to apliecinās, komisāra kungs. Mēs vēlamies, lai garantija jauniešiem iniciatīva tiktu piemērota šīs dienas realitātei, kādā dzīvo jaunieši, jo mēs zinām, ka šeit nav runa tikai par Eiropas Savienības pilsoņiem, gluži pretēji. Uh, vismazāk aizsargātās sabiedrības daļas, e, tieši jauniešu vidū, ir e, bieži vien pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, viņi ir stigmatizēti, jo viņi atrodas bezdarbā, bet mums viņiem ir jāsniedz roka, jo mēs zinām, ka mēs negribam palīdzēt e, viņiem, un tā rezultātā rodas populisms un tam līdzīgi. Mēs zinām arī, ka garantija jauniešiem ņem vērā e, realitāti, kad atrodas arī jaunieši, kas ir e, beiguši augstskolu. Un uh, Jūs, komisārkungs, arī teicāt pagājušajā nedēļā runājot par ziņojumu par eh, dar, nodarbinātības situāciju Eiropas Savienībā. Šodien viena pigdeļa no bezdarbniekiem nekad nav strādājuši, un to vidū trīs ceturdaļas eh, ir jaunāk par 35 gadiem. Par to mēs arī šeit runājam, un tas ir jāņem vērā. Ja mēs negribam ne, tā, ne, ne tikai novērst to, lai šī nebūtu zudusība audze, bet nodrošināt arī to, lai Eiropas Savienība kūs, arī varētu atbildēt uz savu galveno izaicinājumu, proti nodrošināt ino inovācijas, bet jo kas tad cits, ja ne jaunieši, kuri strādā, kuri mācās, uh, kas cits, ja ne viņi ļaus nodrošināt šo inovāciju progresu un uh, ļaus šai Eiropai būt tādai, kas ar lepnumu nesīs savu vērtības un sociālo modeli par ko mums e, arī, par ko runāja arī Barozo kungs. Paldies, komisār kungs, par šo iniciatīvu, un arī rei varat rēķināties ar mums, kā arī EPSCO padomus lagām. Mēs arī izdarīsim spiedienu uz ministriem, arī Rīs prezidentūras palīdzību, lai šīs priekšlikumas tiktu īstenots realitātē. Lielas paldies, Bērešas, Bērešas kundze. Tagad komisijas vārdā došu vārdu komisāram Andoram. Priekšsēdētāji, godāmie deputāti, gribēju pateikties uh, nodarbinātības komitejai par tās rezolūcijas priekšlikumu. Tas parāda, cik lielā mērā Eiropas parlaments atbalsta jaunatnes garantijas uh, schēmu, bet ļaujiet man paskaidrot vairākus jautājumus par uh, šīs schēmas īstenošanu. Vispirms es piekrītu Bērzes kundzei tam, ka uh, ir nepieciešams eh, finansē, finansējums eh, šai garantijai. Jaunatnes nodarbinātība izmaksā ārkārtīgi dārgi. Tas eh, dalību valstīm izmaksās 153 miljardus eiro gadā zaudētos nodokļos un ieņēmumos. Papildus ilgtermiņa Bezdarbs ietekmē ekonomiku un rāda bažas arī attiecībā arī uz sociālo izstumtību un nabadzību. Jauniešu garantijas uh, schēma ir investīcija, tāpēc komisija ir gatava iezīmēt uh, ievērojamus līdzekļu šai schēmai. Precīzi summa būs atkarīga no diskusiju iznākuma par daudzgadu finanšu schēmu, un tāpēc mēs ceram uz jūsu atbalstu spēcīgam Eiropas sociālā fonda finansējumam nākamajā plānošanas periodā. Mēs esam gatavi runāt ar dalībvalstīm par partnerības nolīgumiem un uh, to darbību laika posmā no 2014 līdz 2020 gadam, saskaņā ar kuriem varētu tikt izveidota jaunatnes garantijas schēma. Tad arī tiks uh, konkrēti noteikts finansējums šādai schēmai. Komisija piekrīt, ka, lai panāktu, ka šī schēma ir efektīva, ir nepieciešams diskusijās iesaistīt visas puses. Uh, un zinām, ka daudzām dalībvalstīm tas nebūs viegli. Mēs eh, esam ierosinājuši sešus ieteikumus, kas varētu kalpot kā vadlīnijas spēcīgas partnerības nodibināšanai. Papildus tam pagājušajā gadā tika sagatavots priekšlikums par sagatavošanās rīcībām vai darbībām. Tuvāko nedēļu laikā mēs saņemsim papildu informāciju un dalīsimies ar to dalību valstīs. Komisija pilnībā apzinās, ka it īpaši dalību valstīs ar augstu bezdarba līmeni taupības pasākumu dara savu, bet gribēju pakomentēt par vēlreiz eh, to, ka jaunatnes garantija ir investīcija. Tas tika atzīmēts arī nesenā komisijas ziņojumā par valsts sektora izdevumiem ES, kur jaunatnes garantijas tika skatītas kā investīcijas, kas veicina izaugsmi. Veidojot jaunatnes garantiju, ir jāņem vērā to, ka situācija un eh, bāzes eh, punkts dažādās dalību valstīs ir atšķirīgs. Turklāt arī darba tirgus iespējas ir atšķirīgas. Arī jaunieši, uz kuriem attiecas šī schēma, nav homogēna grupa. To interesi atšķirās un dalību valstīm būs jāņem vērā atšķirīgo grupu intereses Daudz jaunieši saskars ar atšķirīgām barjerām, lai piedalītos darba tirgu, bet uh, ir jādomā par Eiropas dimensiju šajos projektos, jo mēs uh, atbalstām kopīgus mērķus. It īpaši ierobežota budžeta apstākļos ir jānodrošina, ka mēs neapdraudam savu nākotni, konsolidējot budžetus. Eiropas semestra laikā mēs ar nodarbinātības komitejas līdzdalību izveidosim jaunatnes garantijas schēmas uzraudzības mehānismu un domāsim par stratēģiju, balstoties uz kuru dalību valstis varēs dalīties savā pieredzē. Mēs domājam nākotnē arī regulāri uzraudzīt un ziņot par jaunatnes garantijas schēmu īstenošanu un to rezultātiem kas uh, spēlēs būtisku lomu partnerības pieejā. Bet visbeidzot gribējos uh, informēt, ka mēs padomē esam iepazīstinājuši dalību valstis ar priekšlikumu par garantiju jauniešiem. Daudzas dalību valstis par to izrāda interesi un apsolīja konstruktīvi strādāt, lai varētu nonākt pie vienošanās 28. februāra ECO padomē īrijas prezidentūras laikā. Paldies! Paldies komisāram Andoram. Tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms Rīkungs, divas minūtes. Okay. Köszönöm a szót. Liels paldies. Priekšsādātāji, Eiropas Tautas partija grupa un tās deputāti Eiropas parlamentā jau ir pauduši savu gandarījumu par šo iniciatīvu. Mēs uzskatām, ka priekšlikums ir vērtējums ļoti atzinīgi un fakti visiem ir zināmi. Eiropas Savienībā jauniešu bezdarbs ir sasniedzis gandrīz 23%, vairāk nekā 5 miljoniem jauniešu nav darba, un dažās valstīs uh, jauniešu bezdarbs sasniedz 25%, uh, bet citās pat 45. Eh, Un šī situācija ir jāmaina. Tāpēc mūs ārkārtīgi iepriecina tas, ka komisija aktīvi darbojas risinot šo problēmu. Tomēr ir jāatzīst, ka uzdodot jautājumu par to, kurš sek šo programmu izmaksas, nav viennozīmīgas atbildes. Mēs uh, esam neziņā. Komisijā ir daudz dažādu iniciatīvu, tomēr itin bieži mēs redzam, ka šī nauda netiek efektīvi izmantot un dalību valstis ir pamestas likteņa varā. Uh, situācija daudzās dalību valstīs un jauniešu bezdarba situācija ir atšķirīga, tāpēc ir nepieciešami dažādi risinājumi. Es gribēju uzsvērt, ka Eiropas Savienība nav viena šī jautājumā, arī dalību valstis te var kaut ko darīt. Tam ir nepieciešama kohēzijas politikas līdzekļi, lai uzlabotu situāciju. Paldies arī kungam vārds Sērkas kungam uz vienu minūti. Mikro, mikro. Bet ar mikrofonu lūdzu. Senjor komisārio, Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Sociālas deputāti priecājas par šo iniciatīvu, un jums ir pilnīgs mūsu atbalsts. Mēs ceram, ka EPSCO padome pieņems šo ideju, jo šī ideja ir lieliska. Uh, Patiesībā runa ir par ļoti nopietnu problēmu. Runa ir par to, ka 50% jauniešu ir bez darba. Dažos reģionos runa ir par 65%, dažās pilsētās varbūt pat 70% jauniešu. Un ja mēs paskatāmies uh, atsevišķi sociālās kategorijas, tad uh, tie varbūt pat 80%. Runa ir par mūsu nākotni. Mums ir jācenšas nodrošināt šiem jauniešiem nākotni pretējā gadījumā arī Eiropai nebūs nākotnes. Mums ir jācenšas ieviest izmaiņas, jo tas, kas ir ticis īstenots līdz šim, ir novēc pie traģēdijas. Mums ir nepieciešams izmantot Eiropas fondus, mums ir jāuztver nopietni problēma, ar kur saskaramies mēs visi, nevis tikai daži atsevišķi cilvēki. Paldies, un tagad vārds uh, Hirškungam uz divām, Hirškundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji, godēmo komisāru deputāti. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā jauniešu bezdarbs sasniedz 23% un atsevišķās valstīs pat 50%, ir skaidrs, ka ir nepieciešams steidzām rīkoties un jādomā ne tikai par tuvākajiem diviem gadiem par tālāku nākotni, bet arī par pasākumiem, kas varētu radīt darbu, nodarbinātību jauniešiem tagad. Tāpēc mēs atbalstam garantiju, jauniešu garantiju. Mēs nevēlamies, lai jaunatne kļūtu par zudisku, zudus, zudušo paudzi. Vienlaikus jaunatnes garantija nav darba garantija. Ekonomika rada darba vietas, un mēs nevaram tās uzburt ar ES programmu. Tomēr garantija jauniešiem varētu palīdzēt mm, atrast darba vietu, ja mēs nodrošinām viņiem attiecīgu izglītību, lai likvidētu mm, kādus robus. Piemēram, šogad, vā, pagājušajā gadā Vācijā tika uzsākta jauna programma, kas atbalsta mobilitāti jauniešiem, piesaistot uh, kvalificētu darbu spēku no Eiropas. Uh, Un saskaņā ar to jauniešiem, kuriem vēl nav darba vietas, tiek radīta iespēja doties uz Vāciju. Dalību valstu iespējas šeit ir jākombinē ar Eiropas līmeņa garantiju jauniešiem, un sadarbība ir jāizteno un jāfinansē, izmantojot e SF līdzekļus. Līdzekļi tam ir, un es domāju, ka tieši tagad Eiropa var parādīt, ka ir šāds potenciāls ēst darba tirgu ir jāiet šajā virzienā, lai jaunajiem cilvēkiem radītu kādu perspektīvu. Paldies, Hiršas kundzei, tagad vārds Turnenes kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātājs. Situācija jaune, ar jauniešiem Eiropā jebkurā aspektā ir uh, slikta. Ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ir sliktas ekonomiskās izredzes, un mēs kā politiķi sev uzdodam jautājumu, vai mēs esam gatavi upurēt veselu paudzi. Mēs zinām, ka jaunieši ir pirmie šī, šī ir pirmā paudze, kura kopš Eiropas Savienības nodibināšanas laikiem redz eh, sliktākas nākotnes eh, perspektīvas nekā viņu vecāki. Arī maniem vecākiem nebija grū, viegli atrast eh, darbu, bet mēs zinām, ka kopš 80. gadiem jauniešu bezdarbs rāda ļoti negatīvas sakas individam un arī sabiedrībai kopumā. Mums ir jārīkojas izlēmīgi un jāveic pietiekami pasākumi, lai šo situāciju labotu. To var darīt, izmantojot garantiju jauniešiem. Krīzes absurdums ir tāds, ka jaunieši Eiropā ir bezcerīga bezdarba situācijā savukārt piemēram, banku direktoriem un uh, ekonomiskajai elitei nav nekā jānodrošina nekāds garantijas. Es eh, priecājos, ka parlaments ir sagatavojis šādu priekšlikumu, ka komisija ir izstrādājusi šādu priekšlikumu, un pašlaik īrijas prezidentūrai kaut kas ir jādara. Mums ir ļoti liels cerības, tāpat kā visai, visiem Eiropas iedzīvotājiem. Liels paldies, Turunens kundze, un tagad uz pusotru minūti Leirāka kunga vārds. Priekšsēdē komisāra kungs, Eiropas Savienībai nevajadzētu būt eh, sinonīmam bez darba, bez eh, pajumtes un tā tālāk, bez nākotnes, zināmā mērā. Miljoniem jauniešu, kur labā mums būtu jāaizstāv šī garantija jauniešiem jo tam būtu jābūt Eiropas eh, sadarbības eh, instrumentam, kas nodrošina nākotni jauniešiem. Jo, ja mēs ziedosim jaunās paaudzes, tad mēs novedīsim pie Eiropas uh, eh, lejslīdes. Mēs cenšamies pagarināt pensionēšanās vecumu, bet vienlaiks arvien vairāk jauniešu paliek bez darba. Uh, Šīs te jaunās iniciatīvas būtu jāpapildina ar tiesībām, tiesībām uz tālāku izglītību, tiesībām uz otrās iespējas izglītību un tiesībām uz iestāšanos ārotbiedrībā. Strādājošā tiesības ir vispārējais tiesības, kas nodrošina sociālas garantijas, proti minimālo algu eh, saskaņā ar vidējiem algas rādītājiem Eiropā, tāpat arī ir jācenšas eh, nodrošināt praksi uzņēmumos un Eiropas garantija jauniešiem ir jārada ar attiecīgu fondu, kas ir veltīts Eiropas jauniešu nākotnē. Paldies! Paldies uh, Lierika kungam, līdz ar to uh, ir izteikušies tie, kas uzstājās politisko partiju vārdā, un tagad. Vārds atsevišķi. Māna kungs. Paldies, priekšsādātāji. Jauniešu bezdarba situācija Grieķijā, Spānijā ir pilnīgi nepieņemamā situācijā. Manā valstī tā sasniedz 8%, un tas var novest pie Eiropas uh, saskaldīšanās un pie zaudētas paudzes. Komisāram tika nosūtīta vēstule par bezdarba apkarošanu, un tas ir apsveicami. Garantija uh, Jauniešiem ir Eiropas eh, parlamenta iniciatīva. Es to piedāvāju savā 2010. gada ziņojumā par paudžu solidaritāti, kurā aicināja jauniešiem nodrošināt iespēju atrast darba vietu vai apmācību. Tiem, kam nav pienācīgas kvalifikācijas, eh, ir jādod iespēja labot nokavētot, jo tikai tas var nodrošināt darba vietas Tam būtu jāvalstās uz veicināšanas un atbalsta principiem, bet nedrīkstētu pieļaut, ka tas kļūst par iespēju dzīvot no sociālajiem pabalstiem. Jaunieši var sniegt svarīgu pienesumu mūsu uzņēmumiem un ir nepieciešams vairāk investēt izglītības sistēmās. Vairākas eh, valstis vēlas pārņemt Vācijas duālo izglītības sistēmu, un mūsu valdība vēlas eh, šādam optimismu pilnam signālam tērē 10 miljonus eiro. Paldies, un tagad Rēgneris kundzei. Vārds viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Komisāri, jūs zinat skaitļus ļoti labi. 5,5 miljoni jaunu cilvēku, kur ir bez darba. 60 uh, eh, eh, Spānijā bezdarbnieku skaits sasniedz 56% jauniešu vidū. Es ļoti atbalstu to, ka jūs iesaistaties cīņā pret jauniešu bezdarba apkarošanu un apsveicu arī komisijas eh, sagatavoto priekšlikumu pakotni, ko tā prezentē 5. decembrī. Es esmu no Austrijas, kas tiek minēta kā pāraugs Eiropā. Mēs augstu vērtējam sociālo partnerību, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, tad tas ir veiksmes stāsts, panākuma recepte, bet Eiro, Austrija vēlas darīt vairāk šajā ziņā. Tā ir apņēmusies tērēt uh, pietiekami liels līdzekļus, tāpat kā to dara Grieķija un Spānija, un uh, šeit ir jārunā par Eiropas līdzekļu izmantošanu, kāpēc gan nevarētu radīt uh, fondu uh, jaunatnes eh, bezdarba apkarošanai. Priekšstādātāji, es atvainojos, es parasti nepārsniedzu atvēlēto runāšanas laiku, bet eh, es gribēju noslēgt savu uzstāšanos ar vienu citātu. Atvainojiet, kolēģi, tomēr mums visiem ir jāievēro disciplīna. Un tagad došu vārdu uh, Hārkinas kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdēji kungs. Es eh, varu atbalstīt šo jau garantiju jauniešiem, un eh, ja mēs to īstenosim, tad tas būs laba Eiropas Savienības atbilde. Tas ir tikai mazs solis, un tas ir pirmais solis, un mums ir jāskata eh, plašāka bilde, ņemot vērā arī taupības programmas. Dalība valstīs samazinā valsts budžets, un arī ekonomikas modelis manā valstī īrijā ir arī uh, veicinājis to, ka tagad 29,5% jauniešu bezdarbs un Eiropas Savienībā šis gads ir daudz lielāks. Apmēram 87 tūkstoši jauniešu, kas ir pametuši īriju pagājušajā gadā, jo viņiem nav tur darba. Un pre prezidents arī teica, Hagins, ka es saprotu šo um, Tad mēs runājam par uh, valūtas uh, stiprināšanu, bet mēs nerunājām par uh, apmēram uh, 55% jauniešu, kas ir bezdar bezdarbnieki. Mēs nevaram ignorēt šo uh, plašāko uh, priekšstatu. Jūs teicāt, komisāra kungs, ka mums nevaram kompromitēt mūsu nākotni, konsolidējot mūsu finanses. Paldies, Harkinas kundzei. Tagad došu vārdu Šreteres kundzais vienu minūti priekšstādātājiem. pašlaik eh, jauniešu bezdarbs tiek apzīmēts kā krīzes lielākā problēma, bet mēs sagaidām, ka komisijas vārdiem sakos darbi. Tikai saistoša garantija jauniešiem varētu būt pieņemama jebkurā dalību valstī, un ir, protams, nepieciešams veikt arī uh, pasākumus, lai jauniešiem piedāvātu izglītības un apmācības iespējas. Komisija Eiropas semestra laikā ir jānodrošina tas, ka dalība valstis šādas garantijas jauniešiem sniedz. Mēs gaidām no komisijas uh, to, ka vārdiem sakos darbi. Mēs esam izteikuši priekšlikumus kā, es, e, ka līdzekļi atbalstītu visneaizsargātākos jauniešus. Mēs redzējām, ka mūsu priekšlikums saskārās ar neizpratni no komisijas puses. Andor kungs, es aicinu jūs e, atcerēties savus vārdus un piekrist mūsu priekšlikumiem. Paldies Šreteris kundzei. Tagad dodu vārdus pusotru minūti Pupakis kungam. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω αυτή. Liels paldies! Es arī vēlētos uh, apsveikt šo svarīgo iniciatīvu. Skaidrs, ka jaunieši ir lielākie šīs krīzes upuri, tādēļ mums ir arī jāizmanto tiešākie līdzekļi, lai viņus atbalstītu 56% jaunieši Grieķijā ir bezdarbā, un tas atstāja ieteikumu, protams, uz viņu dzīvi un visu sabiedrību. Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai jaunieši Eiropā nebūtu uzsīpa paudze. Tādēļ mums ir arī jārunā par šo ar visam izaizītajām pusēm, ar valdībām, lai uh, viņi varētu rīkoties, tāpat laikā arī noslogojot citas politikas. Es vēlētos, lai tad, kad mēs redzam tik daudz budžeta samazinājums uh, Eiropas saimnības uh, līmenī, nacionālajā līmenī, es gribētu redzēt ar kādiem konkrētiem specifiskiem pasākumiem, mēs varam nodrošināt to, lai šī iniciatīva tiktu finansēta un kā arī tā tiks īstenot dalību valstīs, jo īpaši dalību valstīs kuram noteikts nu, memorandums. Paldies! Un tagad vārds Kostelo kungam minūte kundzei. Paldies priekšsētāji, es arī varu atbalstīt īrijas prezidentūras eh, mērķus izaugsmu un attīstība. Es esmu iestājusies arī īrijā par garantiju jauniešiem. Es varu arī, protams, apsveikt šo iniciatīvu un arī par to, ka tas tiks skatīts EPSCO mm, padomē. Uh, Tātad 23% Eiropas Savienībā jaunieši ir bezdarbnieki, un uh, tas ir pie, um, arī mūsu valstī, tas ir ļoti augsts, un tik tiešām šī jauniešu paudze var būt zaudētā paudze. Pagājušajā nedēļā Barozo kungs Dublinā runāja par garantiju jauniešiem pilsoņu dialogā, un arī šī apņemšanos uh, atbalsta visi tie, kur piedalījās šajā sanāksmē. Taču, ja mēs vēlamies šo jā, garantiju jauniešiem, tad mums ir nepieciešams konkrēts finansējums, kā to norādīja Beres skundze. Mums ir jā, arī jāparāda, kā Eiropas Savienība vēlas atbildēt šo izaicinājumu, vispēcot komisārkungs attiecībā uz pilotu projektu par ko tik runāts arī Dublinā, kāds būtu darba grafiks. Paldies! Paldies, Kastēlo kundze. Tagad dod vārdu Dēlī kundzei. Komisāri kungs, steidzamības situācija. Visa paudze tiek uh, upurēta taupības vārdā. Vairāk nekā 14 tūkstoši jaunieši jaunāk par 30 gadiem uh, nemācās, nestrādā. Viss saka, ka ir izcinājums. Tātad garantija jauniešiem ir zaļo grupas uh, iniciatīva. Šīs pasākums darbojas Dānijā, Austrijā. Lai tas darbotos divi nepieciešami divi nosacījumi, ir jāparedz autonomija ienākumi. Ir pārāk daudz jauniešu, kuriem pienākums strādāt paralēli mācībām un tas nozīmē, ka viņi izgāzīsies. Otrais nosacījums ir izstrādāts konkrēts noteikums, lai varētu atrunāt prakses. E, Komisija vairs nevar gaidīt, lai cīnītos pret jauniešu eksploatāciju un nepārtraukts īstermiņa līgumus, kas tiek e, slēptais prakses. Uh, Paralēli nepieciešams arī e, īstenot e, nodarbinātības e, politiku, kas ir vērsta ekoloģijas virzienā. Jauniešiem jāsniedz cerība. Tas ir mūdēr visu mūsu izaicinājums ir samierināt jauniešu un Eiropu. Paldies, Delī kundze. Uz pusotru minūti vārds Bastos kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs uzsākām gadu ar vēsturiski ļoti augstiem bezdarba rādītājiem. Manā valstī ir trešais augstākais jauniešu bezdarba līmenis Eiropas Savienībā. Un manā valstī tiek piedzīvot līdz ar to ārkārtīgi liela jauniešu emigrācija, gluži tāpat kā tas bija 60. gados. Mm, Šī uh, emigrācijas uh, vilnis galvenokārt skar nodarbētlēstos nu, jauniešus. Šie jaunieši meklē profesijas darbvietas ārpus valsts. Un tas arī jau pasliktina jau tā vājo valsts ekonomisko situāciju. Eiropas Savienībai izdod apmēram 150 miljārdus eiro šīs situācijas labošanai. Taču ir jāfinansē šī iniciatīva garantija jauniešiem un, lai tā būtu veiksmīga, ir arī jāizmanto struktūra fondi nu, nodrošina cieši sadarbības starp sociālajiem uh, partneriem, uh, vietējām pašvaldībām un kā arī izglītības iestādēm. Ir uh, jānodrošina šī pārēja no izglītības iestādes uz darba tirgu. Es vēlētos uzdot sekojošu jautājumu. Komisija atklāja ar priekšlikumiem dalību valstīm, taču dažām dalību valstīm ir ārkārtīgi liels ekonomiskās sociālās grūtības runātāji tiek pārtraukt. Kolēģin. Paldies, uh, Bastos kundzei. Uz vienu minūti vārds Šteinrukas uh, kundzei. Dāmas un kungi, jaunatnes bezdarbu mēs nevaram apkarot tikai ar tukšiem vārdiem, bet ir jāliek lietā arī finanšu līdzekļi. Austrijas labais piemērs parāda, kāds varētu darboties. E, gatavojot ziņojumu par sociālajām inovācijām, es piedāvāju jaunatnes asi, kas varētu radīt garantijas jauniešiem. Parlaments ir vēl paudis atbalstu tam, ka notiek apmaiņa ar labākajām praksēm, un tas ir tas, ko mēs vēlamies. Tāpēc ir grūti saprast, kāpēc komisija un dalība valstis no vienas puses saka, ka vēlas cīnīties pret jauniešu bezdarbu visā Eiropā, bet no otras puses. Uh, nav gatavi atbalstīt Eiropas parlamentu lielisko iniciatīvu. Es domāju, ka valdību vadītājiem vajadzētu nokaunēties, jo tā ir viltus spēle ar tukšiem vārdiem un bez konkrētiem nodomiem. Paldies, kolēģi! Un tagad uz vienu vārdu došu minūti Gutieres uh, Prieto kungam. Paldies, priekšsētāji Andor kungs! Jau šīs uzstāšanās laikā vien pazudīs divas darba vietas Spānijā. Līdzīga situācija arī ir, ir citvieta Eiropā. Bet vienlaiks jums neizdodas īstenot kaut mazāko iniciatīvu, lai atrisināt šo problēmu, ar kur saskars miljoniem iedzīvotāju. Šis priekšlikums nāk par vēlu. Jūs nesat spējīgi nākt klajā ar ambiciozu Eiropas līmeņu programmu kas tiktu līdzfinansēta Eiropas līmenī, ņemot vērā subsidiaritātes un uh, konkurētspējas jautājumu. Bet jūs šobrīd nesaprotat to, ka Eiropai vairāk nekā jebkad ir nepieciešams instruments, lai rīkotos. Nevar būt tā, ka šie līdzekļi tiek tērēti, lai glābtu bankas, jo tie līdzekļi, kas ir atvēlēti eh, Spānijas banku glābšanai, mums būtu izdevi, ar tiem mums būtu izdevies eh, izglābt ļoti daudz darba vietu. Tātad mēs glābjam bankas, bet mēs neglābjam pilsoņus. Lūdzu, palīdziet šim parlamentam nākt klajā ar tādu programmu, kas mm, būtu atbilstoši mūsu mērķiem. Paldies, un tagad vārds uz minūtu Hovita kungam. Komisār kungs, Jūs zināt, ka 40% e, jauniešu vecumā līdz 25 gadiem apvienotajā karalistē ir bez darba. Un e, ar programmām ir iespējams atbalstīt tikai divus no simts jauniešiem. Valdība nāk klajā ar dažām iniciatīvām, kas ir saistīts ar nodokļu politiku, un e, Britu deputāti ir atbalstījuši uh, uh, arī uh, arotbiedrība TUC. Mans pārstāvētais reģions ir uh, atrodas otrajā vissliktākajā situācijā, un mums ir nepieciešami jauni projekti. Viens no pieciem jauniešiem manas pārstāvētajā uh, reģionā apgalvo, ka viņu izredzes uh, iegūt darbu ir ļoti nelielas. Ir daži konkrēti gadījumi, kurus es varētu minēt, bet mums nevajadzētu um, atmest cerības un vajadzētu sākt rīkoties. Paldies! Lielas paldies Haita kungam, un tagad uz vienu minūti došu vārdu Nevidālovas kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Kolēģi, komisāri, es ļoti priecājos, ka mēs atkal runājam par situāciju Eiropā. Mēs runājam par to vēlreiz, tāpēc, ka tā joprojām ir būtiska problēma. Es uh, augstu vērtēju komisāra Andora priekšlikumu par garantiju jauniešiem. Gribēju atgādināt, ka tā bija sociālistu iniciatīva. Un komisija iedvesmojās no kreiso idejām. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jaunieši varētu izmantot apmācības, mā, lai varētu tikt pie prakses vietām, jo ir jāatcerās, ka jaunieši ir mūsu nākotne un nākotnē ir jāveic ieguldījumi. 10 miljārdi eiro būtu pietiekami, lai radītu 2 miljonus jaunu darba vietu, un būtu nepieciešami aptuveni 30 miljoni, e, miljardi eiro, lai atrastu darbu visiem jauniešiem. Ja mēs ieguldīsim jauniešos, tad šīs investīcijas sniegs atdevi. Liels paldies, e, kolēģi, un tagad uz vienu vārdu. Uh, Uz vienu minūti vārds eh, Gardija Zabālas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Cīņa pret bezdarbu jauniešu vidū ir viens no jautājumiem, pie kuriem strādā komisija, padome un arī parlaments. Mums ir vislielākais eh, bezdarbnieku skaits jauniešu vidū eh, kopš 80. gadiem un apsveicam arī ikvienu iniciatīvu. Taču par spīti visam šī iniciatīva, kuras mērķis ir panākt to, lai ik viens jaunietis varētu uh, iegūt darba vietu un uh, iegūt iespējas tālāk izglītoties pēc četriem mēnešiem, kas pavadīt bezdarbnieku rindās, uh, diemžēl neiet eh, pietiekam tālu, jo viss ir atkarīgs no uh, valdību vēlmes rīkoties, un tāpat mums arī nav konkrēta finansējuma. Es vēlētos, lai tiktu īstenot pasākumu, kas ļauj izvērst šo iniciatīvu visās dalībvalstīs, un es vēlētos arī, lai jūs um, nākt klajā ar prasībām attiecībā uz algām un attiecīgi, lai tiktu paredzēti finanšu līdzekļi šīs iniciatīvas īstenošanai. Paldies! Paldies, Gardieza Bāla Rubjāla kundzei. Tagad, kolēģi, uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo ir pieteikušies izteikties aptuveni 20 cilvēki. Mums uh, ir paredzētas tam tikai 5 minūtes, un tā kā kolēģi neievēroja atvēlēto runas laiku, es izlēmu, ka tie, kuri izteicās šajā diskusijā un pazīs šo tematiku, saņems vārdu brīvā mikrofona procedūras laikā. Ceru, ka jūs varēsiet tam piekrīt. Diemžēl es te nevaru neko citu darīt, un vispirms došu vārdu Ukoičkungam. Kundze. Jā. Paldies priekšsādātājiem. Es ļoti augstu vērtēju garantiju jauniešiem, un tāpēc, tieši tāpēc, ka jaunieši, kuriem nav darba, nav iespēju dibināt ģimeni, attīstīt savus talantus un radošumu. Un tāpēc ir nepieciešama arī papildu izglītība, piemēram, digitalizācijas jautājumos. kaut vai īslaicīgs darbs pēc četru mēnešu bezdarba ir ārkārtīgi svarīgs. Ir ļoti svarīgi, lai šis Eiropas modelis galveno uzmanību pievērst jauniešiem, bet nav skaidra motivācija. Nav pārliecības kā mēs nonāksim pie laba risinājuma, ja nesapratīsim, ka jaunatne ir daļa no risinājuma, nevis daļa no problēmas. Paldies mazais Kukovičs kundzei un tagad vārds Senelovas kundzei. Děkuji za slovo, vážené kolegyně a kolego. Paldies, priekšsēdētāji, gudrie kolēģi. Eiropa vairs nevar atļauties zaudēt jauniešu paudzi. Uh, Skaitļi par jauniešu bezdarbu ir iespaidīgi. 13 dalība valstīs jaunieši, 25% no jauniešiem ir bezdarbā dažās valstīs, tie pat ir 50% miljoniem jauniešu ir bezdarbnieki. Eh, tie nav tikai skaitļi, bet tās ir cilvēku likteņi. Mēs nevaram palikt, neko nedarot. Mēs nevaram gaidīt, ka situācija pati atrisināsies un kad notiks izaugsme, jo eh, miljoniem jauniešu tas jau var būt pārāk vēlu. Taču šīs gaidas turpinās. Ir skeptiskas balsis, kas eh, runā pret šo iniciatīvu garantiju jauniešiem, kas ļaus uh, Uh, jauniešiem rast darba vietas, un es tiešām apsveicu šī jaunā instrumenta iekļaušanu, jo situācija ir ārkārtēja. Ir jārunā par šo instrumentu ar visām iesaistītajām pusēm. Šim pasākumam jābūt praktiski īstenojumam. Paldies! Paldies, godādais Kromberga kundze! country Finland has very good experience. Somija ir ļoti laba pieredze ar gaidāti jauniešiem. Jāteic, ka 80% no jauniešiem, kas bija bezdarbnieki, izmantoja šīs iniciatīvas pakalpojums. Jaunieši pieņēma lēmumus arī par darba maiņu, arī uh, nodarbinātības pakalpojumi ir ievērojami uzlaboti. Taču, lai varētu atbalstīt šo Eiropas iniciatīvu, es domāju, ka ir nepieciešamība uh, paredzēt darba vietas, un ja mēs raugām uz, uz situāciju Eiropas dienvidos, tad ir ļoti svarīgi, lai šī pārējā arī būtu iespējama vienā un tajā pat uh, valstī, lai šī iniciatīva garantīs uh, ja, jauniešu iniciatīvu būtu iespējams arī šādā veidā, bet arī, lai, piemēram, varētu Spānijas jaunieši strādāt Vācijā un tam līdzīgi. Ļoti būtiski, lai fondi tiktu izmantoti, lai varētu arī darbus, eh, cilvēkus rekrutēt nodarbinātības pakalpojumos. Citādi šai iniciatīvai nebūs jēgas. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds tiek dots Marfī kungam. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji kundze. Tas viss, protams, ir ļoti labi komisijai, ka tā pauž nožēlu par jauniešu situāciju un be, bezdarbu. Taču jautājums ir, kādēļ mēs vispār nonākuši šādā krīzē. Ne jau tādēļ, ka jaunieši nebūtu pietiekami izglītoti, un tādēļ, ka jauniešiem nebūtu darba pieredzes, nav arī tādēļ, ka viņi nebūtu elastīgi. Nē, tādēļ, ka komisija īstenojas taupības politikas. Uh, To īsteno padoma vislielākās politiskās grupas šai parlamentā. Māsveidā valsts investīcijas jauniešu nodarbinātībā ir tukši solījumi, un šī iniciatīva arī ir tikai tāds aizbildinājums, lai varētu veicināt šo aktivizāciju. Taču tas Uh, Eiropā pārvēršas pār lēti darba spēka kontinentu. Jauniešiem e, Eiropā ir jāmobilizējas, jāpieprasa konkrēti pasākumu rīcība, lai nodrošinātu darba vietas tagad. Nepieciešams arī valsts investīcijas, lai varētu nodrošināt brīvu pieeju visiem. Paldies! Grāts. Paldies! Vārds Salavrākos kungam. Paldies, Kirjā Prodirē. Liels paldies! Priekšsēdētājs kundze, godētie kolēģi! Taupība, bezdarbs, depresija visā Eiropā. Yeah. Tātad šis nav tikai ekonomisks jautājums, tas ir saistīts arī ar veselību, arī ar um, psihiatrisko veselību. Mēs uh, Uh, liekam visiem jauniešiem tagad saskarties uh, ar uh, šādām mentālām problēmām. Protams, ka es varu tikai apsveikt un atbalstīt iniciatīvu, lai mēs vispār runātu par šo jautājumu. Plāni, programmas par, jaunie, par garantiju jauniešiem ir jāveicina, tam ir jāprogresē. Šī iniciatīva nevar vienkārši palikt uzrakstīta uz papīra. Uh, ir būtiski saprast, ka šī taupības pasākuma visā Eiropā un jauniešu bezdarbs, izglītot jauniešu bezdarbs rada jaunu proletariātu un problēmas, kas mūs noslīcinās. Paldies! Благодаря много, госпожо председател. Взимам думата като най-младия мъж. Liels paldies! Eh, es eh, izsekos kā jaunākais deputāts šajā parlamentā un esmu arī no eh, politiskās grupas, kur lielākā deputāta ir jaunāk par 35 gadiem. Es negribu atkārtot vispārīgus paziņojumus, kāds dzirdējām līdz šim, runāšu par specifisku problēmu, jo daudz uzņēmumi pieprasa, lai Eh, pirms eh, jauniešus pieņem darbā, lai viņiem būtu tātad iespēja, jau būtu iepriekšēja darba pieredze, bet kā tikko diplomāts jaunietis var pierādīt šo darba pieredzi, ja viņi nevar atrast darba vietas, viņiem nav šīs pieredzes, un ja viņiem nav šīs pieredzes, viņi nevar atrast darba vietu. Līdz ar to aicinu komisiju, tad, kad uzņēmumi izmanto Eiropas fondus, lai radītu darba vietas jauniešiem, uh, Jums ir jāpasaka šiem uzņēmiem nepieprasīt iepriekšēju darba pieredzi, jo tas rada um, diskrimināciju, un mēs nes nekad nesasniegsim mērķus, par kuriem mēs šeit runājam. Paldies! Paldies! Lukačevskas kundze pani przewodnicząca! jest takie powiedzenie syty nie zrozumie głodnego. paldies priekšsēdētāj. es domāju ka pamatot teikt, ka Tātad uh, turīgi nesaprot uh, bādu, tad uh, tie, kas strādā, nesaprot bezdarbniekus un ir laiks tagad domāt. Uh, par uh, problēmām, ar kurām saskaras bezdarbnieki. Mums ir bijuši debēties iniciatīvas un tā tālāk tā joprojām. Taču jaunieši bezdarbnieki joprojām gaida, gaida šo darba vietu. Un katrs, uh, ar katru gadu šo jauniešu bezdarbnieku skaits pieaug. Iniciatīva ir lieliska, taču iniciatīva ir tikai iniciatīva. Mums ir jāredz, kā tā darbojas praksē. Vai komisāra kungs mums varētu paskaidrot, kā tieši dalība valstis īsteno šo iniciatīvu praksē, ņemot vērā to, ka iniciatīvai tikai rekomendējošs raksturs, ja dalība valsts negrib tad uh, šī garantija jauniešiem schēma netiks īstenota, vai tādā gadījumā viņiem būs kādas sankcijas, vai arī tomēr mēs te iesim visu laiku pāpli. Paldies, Živriļievskas kundze. Pani przewodnicząca, zaproponowane przez Komisję Europejską. Paldies, priekšsādātājiem. padomes rekomendācija par garantiju jauniešiem, kas izteikta komisijai, radīs vienādas spēles noteikumus visām valstīm. Tomēr ir arī zināmi riski īstenošanas fāzē. Vairākās valstīs ir nepieciešami vairāk nekā četri mēneši, lai jaunietis varētu atrast darbu, un tas nozīmē, ka šiem, darbi, šiem jauniešiem nav tādu iespēju. Turklāt tiek veikti arī budžetu samazinājumi. Visiem darba tirgu iesaistītajiem ir jāsadarbojas ar bezdarbnieku, lai nodrošinātu to, ka viņš var saņemt apmācību. Nevienam nevajadzētu ciest tāpēc, ka tiek uh, sniegts atbalsts jauniešiem, tā skaitā arī jaunajām māmiņām, kas atgriežas darba tirgu. Lielas paldies, un tagad vārds Jakontārī kundzei. Kitoksia puheenvuorosta. Paldies, priekšsādātāja. Eiropas vēsturē šī ir pirmā reize, ka izglītoti jaunieši ir bez darba, traģiski lielā skaitā. Prakses vieta vienmēr ir labāks risinājums nekā bezdarbs, tomēr man ir bāžas, ka tad, ja garantija jauniešiem netiks pienācīgi īstenota, tad tā kļūst par vēl vienu uh, jauniešu apmācības schēmu. Mans jautājums ir sakojošs. Kā šī garantija tiks īstenota ņemot vērā budžeta samazinājums dalību valstīs? Izpētes, apmācību budžeti ir samazināti, Eiropas uh, komisijas budžets tiek samazināts. Kādā veidā šī garantija tiks īstenota, ja tam nebūs uh, pietiekama finansējuma? ja nav jaunu kvalitatīvu darba vietu, kā tas eh, labos situāciju. Paldies, un tagad ir Gojens kungs. Gracias, komisār. Konze. Todos sabemos aquí porque... Paldies, komisār, eh, priekšsēdētāja kundze. Mēs zinām visi, ka um, runa ir par jauniešiem, kuriem nav nākotnes, un daudz jau teica to, ka mums ir jācenšas uzlabot šīs paudzes nākotni. Eiropa nav bijusi spējīga nākt klajā ar konsekventu atbildu uz šo problēmu. Es uh, apsveicu referentu ar sagatavoto priekšlikumu, bet šobrīd mums ir nepieciešams finansējums, lai īstenot šo iniciatīvu. Pilsoņi um, vairs eh, nevar izturēt šādus priekšlikumus, kur netiek īstenot. Mums ir nepieciešama līdzekļi, lai iniciatīvas tiktu efektīvi īstenots, un tā skaitā arī šī garantija jauniešiem. Mums ir jāiet daudz tālāk. Situācija ir ļoti smaga. Bezdarba līmenis ir augsts, un tāpēc mums ir jārīkojas steidzami. Bieži vien atbilde nāk par vēlu, un centīsimies, lai šoreiz arī tā nebūtu. Uh, Vai jūs piekritīsiet atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Īgojens kundze, vai jūs atbildēsiet uz jautājumu, kas tiks uzdot zilās kartītes procedūras ietvaros? Tikau kundze, lūdzu jums vārds. Liels paldies. Mans jautājums, cienījamai kolēģei, ir sekojošs. Jauniešu bezdarbnieku skaits ir ļoti satraucošs, bet ļoti satraucoši skaitļi ir arī uh, par tiem jauniešiem, kur nepabeidz uh, savas mācības skolās. Vai jūs neuzskatāt, ka arī tā ir problēma Eiropas Savienībai? Jo Protams, runa nav tikai un vienīgi par uh, labu izglītību, bet laba izglītība tomēr ir priekšnoteikums, lai iegūtu darba vietu, vai ne tā? Liels paldies! Jā, es piekrītu. Tik tiešām ir ļoti daudz jauniešu, kas pamat studijas un mācības. Mans pārstāvētajā valstī e, savulaik bija iespēja pamest mācības un atrast darbu, bet šobrīd, protams, situācija ir pilnībā mainījusies, un jauniešiem, ja viņi vēlas e, iegūt darba vietu, ir nepieciešama pienācīga izglītība. Paldies! Paldies, un tagad vārds Gēler kungam. Paldies! Dažos reģionos jaunieši līdz 25 gadu vecumam nevar atrast ne darba vietu, ne apmācības uh, vietu, bet ir arī jaunieši, kur jauniešu pietrūkst, un šie reģioni varētu piedāvāt jauniešiem jaunas perspektīvas, bet uh, tam ir nepieciešama informācija, integrācijas treniņi, valodu apmācība un tam līdzīgi. Uh, Tie ir praktiski soļi, kas jāveic dalību valstīm un kas varētu parādīt eh, praktiski, kā izpaužas Eiropas solidaritāte. Ja zudībā aiziet vesela paudze, tad tas nav slikti tikai sabiedrībai un ekonomikai. Tas ir milzīgs apdraudējums visai mūsu demokrātijai. Grācie, honorevoli. Paldies, tagad vārds Pārškas kungam. Slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es neapšaubu uh, komisijas iniciatīvu, proti, kas paredz radīt darba vietas jauniešiem. Bet mums ir zinām pieredze Slovākijā un ir vēl kāds aspekts, kas ir saistīts ar bezdarbu jauniešu vidū. Slovākijā joprojām ir vērojama zinām izaugsme Elektrotehnikas uzņēmumi joprojām meklē e, darbiniekus, un ja ir gandrīz 25% bezdarbnieku jauniešu vidū, tas nozīmē, ka viņi nevēlas šīs darba vietas, tāpēc, ka viņiem nav e, pienācīgas izglītības. Bieži vien viņi e, mācās humanitārās zinātnes un nav attiecīgi piemērota prasībām darba tirgu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds eh, Krācis kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs dzirdējām virkni ļoti interesantu komentāru no mūsu kolēģu puses, bet mums ir vēlreiz jāuzsver, ka tā ir ārkārtas situācija. Mums nekavējoties ir jāuzsāk konkrēta pasākuma īstenošana, lai mēs novērstu bezdarba palielināšanos. Runa ir ne tikai par dienvidu valstīm, runa ir par daudzām citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tā skaitā Eiropas Savienības centrālajā daļā. Uh, jaunieši dodas prom ne tikai no uh, savas uh, izcelsmes valsts, bet bieži vien viņi dodas prom no Eiropas, un tas apdraud mūsu ekonomikas konkurētspēju. Mums ir nekavējoties jāuzsāk pasākumu īstenošanu. Mums ir jāņem vērā, ka mums jau šobrīd ir īpašas programmas jaunāš, jauniešiem. Mums jau šobrīd ir iespēja izvērtēt uh, pieejamos uh, instruments un izvairīties no kļūdām un attiecīgi līdzekļu neliederīgas tērēšanas. Ja mums būtu plašāks ietvars izaugsmas veicināšanai, ja mums būtu sabalansētāk šī pieeja starp dalībvalstīm, tad mums izdotos uh, nodrošināt priekšnoteikumus ilgspējīgai izaugsmai, kas attiecīgi pie, piesaistītu investors un radītu darba vietas un ļaut cilvēkiem palīdz strādāt tur, kur, eh, nu, no kurienes viņi ir nākuši. Paldies tagad vārds Kēlī kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Šis, protams, ir ļoti nopietns jautājums. Ļoti daudz ir cietuši e, no ekonomiskās situācijas, bet visvairāk e, jaunieši. Viņi ir. E, nopietni mācījušies un studējuši, darījuši visu iespējamo, bet nav ieguvuši darba vietas. Bieži vien es esmu ticies ar jauniešiem, kas ir pavadījuši 3-4 stundas darba intervijās un pēc tam nav saņēmuši nekādu atbildi. Tāpēc mums ir jācenšas nodrošināt pienācīgus apstākļus. Otrakārt, imigrācija nopietni ietekmējas situāciju manā valstī, Tāpēc ir pienācis laiks eh, komisijai īstenot šos priekšlikums, lai 2013. gads būtu gads, kurā mēs esam eh, devuši atbalstu plecu saviem jauniešiem. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru un tagad vārds komisāram Andorkungam. Lūdzu! Eh, Godētā priekšsētājas kundze, godētie deputāti, šī bija ļoti labas diskusijas, svarīgas diskusijas par ļoti emblemātisku jautājumu, kas svarīgs bija paškomisijai eh, šī mandāta laikā. Irijas prezidentūra tikko uzsākusi savu darbu un arī pagājušajā nedēļā Dublinā mēs dzirdējām, ka tas nav tikai Bertona kunga prioritāte, bet tā ir prioritāte visai Irijas valdībai Šis ir fundamentāli svarīgs jautājums, jo tik tiešām nodarbinātības ministru pārdomē notiks februārī, un viņiem ir jāvienojas par šo, lai iniciatīva varētu tikt īstenot pēc iespējas ātrāk. Mēs zinām, ka situācija ir ļoti nopietna. Bet, nu, tā kā es uzklausīju dažas komentārus no īrijas deputātiem un arī Spānijas deputātiem, kur tiek vainot komisiju un Eiropas politiku par šo situāciju, es tomēr gribētu aicināt veikt nopietnāku analīzi. Uh, Esmu vienmēr atvērts diskusijām par uh, to, no kurienes un kā ir radusies šī krīze, bet mēs nevaram teikt, ka tas ir tikai vienīgi Eiropas politiku dēļ. Uh, banku sistēma, kas arī ir uh, balst, uh, celt uz uh, smiltīm īrijā, nav komisijas vaina, arī spekulācijas, kādas notiks Spānijā un kas noveda pie Spānijas problēmām, nav Eiropas institūcija problēma. Es zinu, kāda situācija Spānijā, tā ir ļoti nopietni dienu pirms. Um, Komisija nāca klajā ar šo priekšlikumu 5. decembrī. Es runāju šo, par šo priekšlikumu ar Spānijas padu, jauniešu padomi, un es atgriezīšos Spānijā arī šomēnes. Spānija ļoti daudz uh, cietusi no jauniešu bezdarba un arī, protams, bezdarba vispār šīs krīzes laikā. Es domāju, ka šī iniciatīva par garantiju jauniešiem demonstrē mm, ka Eiropas Savienība darbojas vislabāk, tad, kad mēs dalāmies paraugu praksē un kad mēs arī konstruktīvu sadarbību veicinām starp sociālajiem partneriem un arī mēs veidojam ļoti labu saturu Eiropas semestrim. Mēs vēlamies dalīties paraugu praksē, piemēram, inspirēties no Austrijas un Somijas, par, kur um, premjers arī šeit runās rītdien, un es ceru, ka rīt arī viņš lēpnī minēs šo zemo jauniešu bezdarba līmeni viņa valstī. Protams, pati šī iniciatīva ar to vien nepietiks, lai varētu apkarot jauniešu bezdarbu. Tā ir viena no daudzām citām iniciatīvām. Uh, Un tad, tad mācoties no apmācību arī no Austrijas, Vācijas, kā to arī ļoti labi zina mana kungs, uzlabojot nodarbinātības pakalpojumus, lai tie būtu funkcionāli, lai tiem būtu liela kapacitāte. Uh, nodrošinot uh, pieeja darba vietas ne tikai uh, savā valstī, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs, nodrošinot nu, mobilitātu. Vēl viena ļoti svarīga joma, pie kuras smagi strādājam un arī turpinājam šo darbu sadarbībā arī ar parlamenta deputātiem. Kā Hirš kundze norādīja, protams, jā, garantija jauniešiem nav negarantēja darba vietu. Uh, tās eh, nemazinās jauniešu, eh, tas neizskaudīs jauniešu bezdarbu, bet tas var ievērojami to samazināt. Mums ir ne, tad šeit ir pakotnē apmācība, tālāk izglītība, darba vietas. Taču pat jāsošais piedāvājums, kādam varbūt tā ir eh, spēja mācīties, tad tam šim priekšlikumam jābūt ļoti liederīgam, lai pēc tam šis cilvēks varētu iekļauties darba tirgū. attiecīgajā valstī vai reģionā. Bija ļoti daudz diskusijas arī pēdējo gadu laikā, arī parlamentā par šo elas drošību. Un mēs arī pieredzējām šo elastību, taču bija trūkums drošības pusē. Es uh, ticu, ka šī iniciatīva uh, veicinās darba vietu drošību, ilgspējīgu šai jauniešu paudzē, kur situācija pašlaik ir sarežģīta un kuru darba vietas ir arī jābūt, jānodrošina arī un jāpadara ilgspējīgas arī nākotnē. Tātad mēs negribam atbildīt tikai uz ārkārtas situācijas ar šo krīzi, bet šis arī struktūrāls uzlabojums par to, kā darbojas Eiropas darba tirgus un uh, Eh, šī pārēja no izglītības iestādes uz darba tirgu. Finansējums ir, protams, būtisks, taču eh, resursi ir Eiropas sociālajā fondā, ir jāprioritizē šie fondi. Un jāraskatās uz ilgspēju, ilgspēju nākotni. Varu tikai piekrist arī Seneks kundzes sacītajam. Um, ka pārāk daudz jau krokodīla asaras ir izlietas par jauniešu bezdarba Eiropā. Tagad ir nepieciešams konkrēts, uh, konkrēta rīcība par finansējumu esošais Eiropas sociālais fonds. Tātad paredzēts. Un arī paredzēts nāk, Eiropas sociālais fonds, kas tiks paredzēts nākamajā uh, finanšu programmā, būs ļoti būtisks, lai varētu atbalstīt uh, jauniešu nodarbinātības schēmas. Par konkrēto projektu jautājumu, ko man uzdeva Kristēlo kundze, mēs varam precizēt tuvāko nedēļu laikā, un es šeit atgriezīšos vēl, atgriezīšos vēl divas reizes īrijā, lai par to runātu tur. Paldies par diskusiju un atbalstu no parlamenta puses ne tikai šodien, bet arī pēdējo trīs gadu laikā, jau no paša sākuma, kad mēs uzsākam Eiropa 2020 stratēģiju un arī galvenās iniciatīvas par jauniešiem un nodarbinātību. Beres kundze, Turinēns kundze spēlē ļoti svarīgu lomu. Mums vajadzēs arī jūs atbalstu nākotnē. Diskusijas neapstājas šeit un. Uh, garantija jauniešiem uh, konceptam ir jābūt būtiskam, ir jānosūta dalību valstīm svarīga vēsts, mums ir nepieciešama viņa piekrišana par šo schēmu un arī par finansēm. Paldies! Grazie, komisār! Paldies komisāra kungam. Tātad esmu saņēmusi rezolūcijas priekšlikumu pēc diskusija noslēguma. Diskusijas slēdzam. Balsošana notiks trešdien, 16. janvārī. Ora l'ordine del giorno reca la discussione. Un tagad darba kārtībā diskusijas par uh, kohēzijas politiku Eiropas solidaritātes fondu.